punkts ir Danēlis kunga ziņojums. Zilā izaugsme, jūras nozara izaugsme, ilgspējīgas izaugsmes veicināšana, es jūrniecības, jūras transporta un turismu nozarē. Un vispirms vēlētos dot e, vārdu referentam uz četrām minūtēm. Paldies priekšsādātājiem, komisāri, Pateicoties uh, parādu krīzei un tās dēļ pieaugušajam bezdarbam, mēs esam zaudējuši daudz no savas konkurētspējas, un mūsu uh, pasaules ekonomikā izstum uh, citi spēlētāji. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami citi izaugsmes scenāriji. Ņemot vērā to, ka jūra piedāvā daudz izaugsmes iespēju, ir nepieciešams izvēlēties realistisku pieeju. Ir jāsadarbojas dažādām nozarēm, kuras nevar uh, gūt progresu viens pašas, un uh, jāņem vērā, ka mums taču ir 28 dalība valstis, kur uzņēmumi uh, nedarbojas tikai uh, uz sauszemes, jādomā arī par uh, de, derīgo izrukteņu ieguvi jūrā, par kuģošanu, par uh, reiti, klasificēšanas uh, uzņēmumiem. Tie visi var sniegt savu ieguldījumu jūras uh, izaugs, nozaru izaugsmē un nodrošina milzīgu potenciālu. Šo potenciālu būtu jāizmanto, tad līdz 2020. gadam varētu izveidot vairāk nekā pusmiljonu darba vietu. Eiropas, bet nacionālajām un reģionālajām iestādēm arī vajadzētu domāt par ietva, piemērotu iet, juridisko ietvaru, integrēto krasta, piekrasta pārvaldību un tā tālāk, kā arī jauniem finansējuma mehānismiem, lai uh, jūras uh, ekonomika attīstītos un lai Eiropas uh, tautsaimniecībā mm, būtu stratēģiskāka pieeja sadarbībai, plānošanai un jaunu instrumentu un iniciatīvu izstrādē. Lai šis uh, potenciāls varētu tikt pilnībā izmantots, ir jāsadarbojas uh, un, privātajām un sabiedriskajām eh, sektoram. Ja tiek eh, samazinātas eh, valsts investīcijas, tad ir svarīgi, lai tiktu ņemta vērā izaugsmes politika ļoti dārgajos projektos, piemēram, enerģijas un infrastruktūras uh, projektos. Uh, tam ir nepieciešams attiecīgas investīcijas nākamajā finanšu perspektīvā. Ir nepieciešami līdzekļi no Eiropas fondiem un citiem finansējuma avotiem. Priekšnoteikums Eiropas finansējuma, protams, ir Eiropas uh, pievienotā vērtība. Ir nepieciešams izveidot uh, attīstītu jūras ekonomiku, kas nekaitētu videi un sniegtu savu ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā. Eiropas tautas jau simtiem gadu ir lolojušas lielas cerības saistībā ar jūru, un tāpēc mani priecē tas, ka komisija ir nākas klajā ar šādu iniciatīvu un uh, mēs varam solīt viņiem savu atbalstu. Vēlētos pateiktos visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību un visiem tiem, kas uh, ir snieguši savu ārtavu šī ziņojuma tapšanā. Tagad uh, runātāja brīvā mikrofona procedūrā Matrauskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt komisiju un referentu un ēnu referentus par ieguldījumu. Viņi cenšas veicināt zilo izaugsmi caur telpsko plānošanu jūras, pie jūras teritorijās, zivsaimniecības sektorā, akvas sektorā, enerģētikā, jaunajās tehnoloģiskās investīcijās e, derīgo izrakteņu ieguvē jūrā un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir ļoti svarīgi un ir svarīgi ņemt vērā to vēstījumu, kas ir ietverts šajā ziņojumā, jo jūra ir bagātības avots. Mums ir jās, jāraugās uz jauniem uh, derīgo ier, izrakteņu ieguvu savotiem, uh, mums ir jāpēta, kādas rūdas, uh, kas cits ir pieejams uh, jūras uh, dzelmē un kā mēs vislabāk varam uh, E, iegūtos metālus, kas mums ir nepieciešami, jo tikai metra, metālu otrreizē pārstrādi nevarēs nodrošināt rūpniecību ar metālu mūžīgi. Un jaunu resursu iegūs iespējas jūrā ir e, tiešām e, jauna iespēja un tādēļ ir vajadzīgs zinātnisks apstiprinājums tam, ko mēs varam darīt un varam pieņemt labus lēmumus e, nozars attīstībai. E, Eh, protams, tas ir jādara ilgspējīgi, ņemot vērā vīdi. Nākošais runātājs Gutčevs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu referentu par to, ka eh, viss visas nozares ir apsvērtas šajā uh, po, jaunajā politikā. Bet uh, zilā izaugsme ir process, kas ietver daudz institūcijas un organizācijas, ieskaitot uh, izglītības sektoru. Taču izglītības jomā nav ietverti tādi uh, mācību priekšmeti, kas būtu saistīti ar šīm te uh, dažādiem jūras uh, attīstības jautājumiem. Uh, Uh, augstākajā izglītībā karjera jūrniecības jomā nav sevišķi populāra, uh, jūras valstīm nav īpaši izglītības programmu šajā jomā. Uh, vajadzētu šo slogu sadalīt ar dažādām institūcijām institūcijām, un ja neizdosies harmonizēt dažādu institūciju centienus, tad šī politika izgāzīsies. Uh, Mums jāatgriežas pie Melnās jūras stratēģijas, tas ir tik svarīgi un pagaidām tas nav izdevies. Paldies, Maisners kundze, jums vārds. Priekšsādātā līdz 2015. gadam pasaulē būs 9 miljardi iedzīvotāji, un ja mēs uh, par to domājam, ir skaidrs, ka saules zemi uh, vien nepietiks. Eiropa ir bijusi tālredzīga, un mēs jau pirms septiņiem gadiem izstrādājām integrēto jūras politiku, jo pamanījām, ka ir aizvien vairāk ekonomikas nozaru, kas uh, saistās ar jūru. Mēs uh, vēlamies uh, ilgtspējīgi izmantot jūras uh, resursus, tāpēc šī integrētā jūras politika ir tik svarīga. Tagad mēs runājam par zilo izaugsmi, kas būtībā ir Eiropas 2020. gada stratēģijas maritīmā kolona. Un tas pārēc iegūt vairāk līdzekļus no zilās biotehnoloģijas, no jūras turisma, no minerālu izrakteņu ieguves, kā arī no akvakultūras, jo cilvēkiem garšo dzīves. Šīs nozares ir nepieciešams attīstīt. Mēs uh, esam uz pareizā ceļa. Gribēju pateikties Damanakī kundzei un Danelis kungam par šī ziņojuma izstrādi. Arī jums paldies par uh, jūsu teikto, un nākamais pieteicies, kas ir Kelos kungs. Eh, Priekšsēdētāji, mēs patiešām vēlamies, lai jūras vide uh, tiktu aizsargāta ekonomikas kontestā. Ir jau tā, ka nodarbinātība ir lielā mērā atkarīga no jūras, no jūras vides apstākļiem, bet mums ir jāaizsargā arī dabas resursi. Tātad mēs vēlamies tādu jūras politiku, kas izmanto jūras bagātības eh, saprātīgā veidā un eh, rada jaunas darba vietas, eh, un ļauj eh, jauniešiem, kas eh, ir studējuši, rast eh, darba vietu šajā jomā. Um, mēs vēlamies, lai tiktu veikti politiski pasākumi, lai zilā ekonomika nāktu par labu gan ekonomikai, gan nodarbinātībai, gan arī videi. Paldies! Grazie, Presidente. Io vengo da... Paldies, es nāku no Toskānas reģiona, kur uh, ir ļoti aktuāli jūras jautājumi. Līdz ar to es ļoti labi arī zinu, kādas ir grūtības un kādas ir arī šīs nozars potences. Tādēļ arī di pakalpojumu direktīva radīt uh, uh, problēmas, jo īpaši maziem vidiem uzņēmiem, kas ļoti daudz arī sniedz savu ieguldījumu uh, piekrastu attīstībai. Uh, Tā ir mūsu Itālijas izcilība, un uh, mēs esam pazīstami ar mūsu silto uzņemšanu un profesionāli, un mēs nevaram pieļaut, kā turisma multinacionālie uzņēmumi iznīcina mūsu specifiku, mūsu vidējus uzņēmums, jo tāda ir realitāte. Nepieciešami pasākumi, lai varētu atbalstīt arī neat. Um, neattīstītos vai mazāk attīstītos salu reģions, piemēram, Elbas sala, kas pēdējo gadu laikā ir ievēru piedzīvojis lielu recesiju, un tur varētu palīdzēt atbalstu investīcijām. Paldies, tagad Sājers kundze. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Juuri päättynyt... Paldies, priekšsēdētāji īrijas prezidentūra, kas tikko beidza darbu, lika īpašu uzsvaru uz ilgspējīgu izaugsmi jūras eh, jomā, proti zilo izaugsmi. Un īrijas prezidentūras laikā bija eh, tik daudz eh, citu smagu jautājumu, kas bija jārisina, ka šis jautājums nedaudz pazina, pazuda, bet ir ļoti labi, ka ir šis ziņojums un tas uzsver zilo izaugsmi jūras nozars izaugsmu. Es gribētu pievērsties nedaudz uh, zivsaimniecībai un akvakultūrai. Un šeit tiek domāts arī par zilo enerģiju, piemēram, vējģeneratoriem jūrā un jūras siltumenerģijas izmantošanu. Tā noteikti ir nākotnes joma, tāpat kā zilās biotehnoloģijas. Gribētu pieminēt arī kuģu satiksmi. Uh, Daudzās uh, valstīs uh, tiek atbalstītas uh, vietējās kuģu būvētavas, bet šeit būtu jāievēro PTO noteikumi. Tagad panalīnī, kundz, lūdzu. Sī, <clears throat> grācija. Paldies, priekšētāji kungs. Es vēlējos no savas puses uh, arī sniegt papildus uh, komentārus. Gribu apsveikt referentu, gribu šeit uzsvērt divus svarīgākos uh, aspektus, kas, manuprāt, ir svarīgākie, lai īpaši jāizceļ pirmā problēma - izaugsmē, kas būtu ilgspējīga un līdzsvarota, veicinot piekrastes zonu integrāciju bieži, bieži vien arī teritorija nav neteiks samērīgi uh, izmantot. Un šīs nozare arī par veicināt nodarbinātību. Gribu uzsvērt punktu lielāku piesardzību attiecībā uz akvakultūru, akvakultūra, kas, kurai jābūt ilgspējīgai. Kā visi to labi zina, tad uh, uh antibiotika izmantošana akvakultūras uh, veicināšanā rada ārkārtīgi uh, lielus uh, kaitējumus veselībai. Paldies! Danke. Paldies! Un uh, Noslēgumā uzstāsies komisārs Kunz Damanaki. Lūdzu. Thank you, President. Let me first thank the Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, Danelis kungam un paldies Andra referentiem un komiteju locekļiem par sagatavoto ziņojumu. Tad es runāju par transporta komiteju, reģionālās attīstības komiteju un dzīvesemniecības komiteju. Kopā viņi ir izveidojuši ļoti labu ziņojumu, Un esmu iepriecināts dzirdēt, ka visi runātāji šo, ka tiešām visi atzina, ka paziņojums ir ļoti labi izdevies. Viņi arī uzsvēra šo ideju par zilo izaugsmi, un mēs tādu sagaidām. Es saprotu, ka jūs sagaidāt konkrēts priekšlikums arī konkrētā ietverā. Es to labprāt visu arī atzīmēju, un vēl papildus vēlos uzsvērt šīs svarīgākās jomas, ko jau ir norādījusi pat komisija uzsverot īpašu potenciālu piedāvāt jaunu ekonomiskās izaugsmas iespējas un darbvietu radīšanu. Tās piecas jomas ir zilā enerģija, akvakultūras, mm, jūras un piekrastes turisms, arī jaunās tad jūlietu instrukcijas un pildotoliskā daudzveidība. Te būtu par katru jotu arī jāuzsvērti atsevišķā runā. Par kuģiem, par kuģošanu un pārvietošanos pūdiņiem. Uh, dažādi veidi transports. Mēs šobrīd piedāvājam sarežģījumus, kā norādīja referents un arī citi deputāti. Vienlaikus es vēlos uzsvērt, kā šobrīd ir vairāk veidu, kā mēs varam nodrošināt, ka nozare sniedz savu ieguldījumu ilgspējīgā attīstībā. Mēs varam samazināt uh, siltumnīca efektu gāzu izmešus, mēs varam samazināt birokrātiju un veicināt inovācijas. Te ar vien vēl ir iespējas uzlabot rādītājus par piekrastes un jūras turismu. Pats sarežģītākais šobrīd ir nodrošināt, ka ir pietiekami kvalificēti darbinieki. Tādēļ mēs kā komisija nākam, nāksim klajā līdz šā gada beigām ar jaunu priekšlikumu tieši par jūras un piekrasts turismu. Tālāk par ilgspējīgu jūras eh, politikas attīstību. Es piekrītu daudzu deputātu jautājumam, bažām par to, cik svarīgi nodrošināt ilgspējīgas darbības kopumā. Te ir jānodrošina saskaņot um, darbību koordinēšana ar uh, vispārējo Eiropas attīstības stratēģiju, lai mēs arī varētu iegūt vislielākās iespējas un iegūmus lai nebūtu tā, ka mēs dažkārt pilnīgi sakraujam vidi, ko izmantojam, kāds ir noticis atsevišķam augsnēm. Par derīgu izrakteņu ieguvi jūrās. Šis jautājums, protams, tiek speciāli izskatīts arī Eiropas ietvaru programmā, un mēs sagaidām, ka tā ies kopā arī ar pētniecības programmu par derīgiem izrakteņiem, un tā un komisija jums piedāvās oktobrī absolūti svarīgi arī ir aktīvāk pārstrādāt atkritumus. Un uh, izmantotās jau vielas, mēs to vēlamies kādā ziņā vēl uzsvērt, bet vienlaiks arī vēlamies jā, m, mm, izpētīt iespējas, ko piedāvās jūras. Derīgu izrakteņu iz, uh, ieguvi jūrā uh, arī varētu piedāvāt jaunas darba vietas un sniegt ekonomisko attīstību un arī nodrošināt piegādes garantijas. Uh, izēju materiālu mm, piegādātāju uzņēmumiem. Tie ir ļoti svarīgi ievērot un saprast visus nosacījumus. Šāda jauna veida ieguve ir, protams, arī jauna nozare. Un tādēļ tā ir stingri jāpakļau vispārējai ilgtveigis politikai. Jau precīzāk mums ir jānodrošina, ja cilvēks sāk aktīvi izmantot ar jūras uh, gultnē noslēptos dārgu, uh, derīgās izrakteņus, uh, tad, protams, viņam vienlaikus ir ļoti precīzi jāievēro visi vides standarti. Un nu, tie ir mūsu plāni, tā arī tas notiks, un no savas puses paldies referentam un visiem deputātiem par jūsu atbalstu. Paldies! Mēs arī jums pasakāmies, komisārs Kons, līdz ar to šīs debats ir noslēgušās un balsojums notiks rīt 12. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Tojas kundze ziņojums - kooperatīva ieguldījums krīzes pārvarēšanā. Vārds referentē Tojas kundzei lūdzu. Grazie, presi. Paldies, priekšsēdētāji kungs.